bet vismaz tas ir ļoti labs solis, par ko mēs varam lepoties. Paldies! Indeed, Paldies, komisārkungs! Vispirms eh, atvainojos eh, par to, ka pārtraucu debates eh, bet es tagad vadīšu sēdi un es domāju, ka tas ir īstais brīdis izteikt paziņojumu. Tādēļ lūdzu Kristofs Peču ir informējis par to, ka viņš noliek savu Eiropas parlamenta deputātu mandātu sākot ar 11. gada 1. janvāru saskaņā ar 4. noteikumu 1. punktu. Parlaments no šī datuma ir izteicis šādu vakanci. Francijas varas iestādes ir informējuši, ka Kristofa Bešu tiks nomainīta ar Agnes Lebrun saskaņā ar 4. noteikumu 1. punktu atzīmē, ka šai nozīmēšana stāsies spēkā no 1. janvāra 2011. gada saskaņā trešā noteikuma otro punktu, kamēr tiks pārbaudīta viņas vēsture Agnes Lībrun būs parlamentā un viņai būs visas attiecīgās tiesības, ņemot vērā, ka viņa parakstīs deklarāciju, ka viņai nav citu amatu, kas nav sadarīgs ar uh, Eiropas parlamenta deputāta amatu. Paldies un vēlam mūsu jaunajai kolēģei veiksmi. Tagad atgriežamies pie aktuālās debates. Nākamais runātājs ir Žolī kundze kom attīstības komitejas vārdā. Vienu minūtu lūdzu. Madame le Président, Monsieur le Commissaire et Charles. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi kungi. Partnerības eh, nolīgumus starp Eiropas Savienību, Kamerūnu un Kongo. Eh, Tā vajadzētu būt labai ziņai vietējiem iedzīvotājiem un sugu daudzveidībai, bet tas ir tikai viens solis gara procesa ietvaros kuru Eiropas parlaments ļoti uzmanīgi vēros. Ja mēs vēlamies, lai šis nolīgums eh, palīdzētu nodrošināt eh, caurspīdīgu un eh, videi drošu mežu apsaimniekošanu, un eh, iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus, eh, ne tikai sniegtu atbalstu nelegālām grupiņām. Tad tam ir jānodrošina pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana efektīvu konsultāciju procesā reakt, vietējo iedzīvotāju reaģēšanas iespējas pret korupciju un um, iesaistot reālu meža apsaimniekošanu, tās ir lietas, kas ir jānodrošina. Nedrīkst atbalstīt nelegālo mežu izciršanu. Attiecībām starp Eiropas Savienību un šīm valstīm ir jāstājas uz jaunām kājām Un tagad grupu vārdā vispirms ETP vārdā Pjelnerkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, pateicos arī komisāram. Flekna nolīgums, par kuru mēs runājam, tātad nolīgums ar Kamerūnu un Kongo ir ļoti nozīmīgs nolīgums. Tāpēc es esmu gandarīts par paveikto darbu. Mežsaimniecība un meža sektors eh, saskaras ar lielām ekonomiskām un sociālām problēmām. Eh, nelegālā mežu izciršana tā ir slimība ar daudziem simptomiem, piemēram, nabadzība, korupcija, eh, pat kara darbība kas eh, mēdz arī notikt starp nelegālajām grupām un aprindām. Eh, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums ir šāds nolīgums. Tāpat es priecājos par to, ka komisija eh, iestājas par nolīgumu. Mēķis ir brīva tirdzniecība. Brīvai tirdzniecībai ir nepieciešamas reformas ir jāstājas pretī korupcijai ar jauniem likumdošanas aktiem. Tāpat mums ir jāvēršas arī pret simptomiem. Pret simptomiem ir jāvēršas tādējādi, ka mums ir jāatbalsta minētie nolīgumi. Es ceru, ka nolīgumiem pievienosies vēl vairākas citas valstis. Ja mēs necīnīsimies ar korupciju, ja mēs nepieveiksim korupciju, tad mēs arī nevarēsim sasniegt savus mērķus. Tāpat mums ir. Ne, mēs nedrīkstam importēt nelegāli iegūtu koksni Eiropas Savienībā. Piemēram, Zviedrija ir koksnes eksportētāja valsts. Mēs tā tad eh, eksportējam uz citām valstīm, kuras ir nabadzīgākas par mums, bet mums ir jāievēro noteikumi. Tieši tāpēc mums ir arī jācīnās pret nelegālo mežu izciršanu. Tam ir jābūt mūsu mērķim. Paldies! Group, Kutas, minute, Mulțumesc, doamna președintă. Priekšsēdētājas kundze komisija jau e, runāja par brīvprātīgās partnerības nolīguma e, noslēgšanu. Tagad ir svarīgi, lai vietējos iedzīvotājus aktīvi iesaistītu līguma īstenošanā. Tas pats attiecas arī uz labāku likumdošanu meža sektorā, lai izvairītos no korupcijas Un, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību, šis moments noteikti ir izdevīgs. Ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai dialogu turpinātu ar visām parakstītāju valstīm. Mums ir nepieciešama ilgspējīga mežsemniecība, kas ir vidē draudzīga un kas piedāvā kompensācijas valsts, šīm valstīm. Mums ir nepieciešama starptautiska palīdzība. Protams, e, ka ir jāievēro viss noslēgtājs. Un tagad e, liberāļiem Debes kungs pusotra minūte. Mēs runājam par brīvprātīgu sadarbību. Skaisti vārdi. Eiropas Savienība faktiski uzspiež savu gribu, bet nē, viņi piedod e, savu palīdzīgo roku. Taču praktiski skatoties, piemēram, uz Kongo, rada milzu problēmas. Valsts izmēri milzīgi, tā kā visa Eiropa. Pārvaldība neeksistējoša, korupcija milzīga. Transparency International faktiski sarakstā viņi atrodas pašā apakšā darbinieku skaits no mūsu puses, kas strādā pie šī līguma realizācijas, tikai daži. Peļņa no izciršanas milzīga, iespējams daudz lielāka nekā jebkuras kompensācijas, un tirgi no Ķīnas, kas noteikti nepievērš tādu nozīmi šiem jautājumiem. Visas šīs problēmas liek domāt, ka šādas brīvprātīgas partnerības neradīs tos mērķus vai augļus. Ko tad komisija mums var teikt, lai nodrošinātu šādus rezultātus? Kaut kas tiks darīts, un lai mums būtu pārliecība par to, ka šī partnerības līgumi dos kādus rezultātus. Paldies, FT grupas vada Rosbach kundze. Paldies! Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mežs ir pasaules plaušas, tāpēc mums tas ir maksimāli jāaizsargā, ņemot vērā to, ka pasaules iedzīvotāju skaits strauji pieaug un arī resursu patēriņš. Uh, Pašreizējā pasaules krīze ir viens eh, no tiem iemesliem, kāpēc mums vajadzētu izmantot Eiropas mežus, nevis eksportēt, jo mēs nevaram izkontrolēt izciršanu un korupciju šajās valstīs. Uh, Eh, izcērtot eh, tropomežus samazinās sugu draudzī, eh, daudzveidība, apdraudētās sugas kļūst vēl apdraudētākas, un tas nav nepieciešams. It īpaši tāpēc, ka ir lieliskas alternatīvas. Ja mēs Eiropā stādītu vairāk mežu un izmantotu vairāk Eiropas mežu, tad šo problēmu nebūtu kāpēc ir nepieciešams obligāti izmantot eksotisko tropu uh, koku. Protams, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem nevar uzlikt par pienākumu atteikties no tropiskajiem uh, kokiem, uh, bet kamēr šis process notiek, tad mums ir nepieciešams vairāk kontrolēt eksportētos koksnes izstrādājums un koku. Uh, Protams, ka nolīgumi mm, daudz vieglāku šo situāciju nepadarīs, jo man liekas, ka eh, tādējādi mēs eh, samazināsim nelegālo izciršanu. Mm, man būtu labāk paticis, ja tie būtu saistieši nolīgumi, nevis brīvprātīgi nolīgumi, bet tomēr brīvprātīgs nolīgums labāks nekā nekāds nolīgums. Uh, Tā kā mums ir nepieciešams eh, vēl labākas iniciatīvas mežu aizsardzībai, it īpaši jau ņemot vērā Eiropas Savieniības konteksts ar problemātiskajām pasaules daļām. Paldies, un tagad Melceres kungs minūte. Uh, Partnerības nolīgums ar Kamerūnu mežu sektorā, manuprāt, ir gan laba lieta, un starptautiskajā mežu gadā arī nāk par labu Eiropas Savienības tēlam. Vai tas nolīgums ir vērts tā papīru, uz kura tās ir uzrakstīts? Par to gan jāšaubās, jo Kamerūnā vienmēr ir runa par korupciju. Dažādas organizācijas valstī pārmet noziegumus pret eh, vidi nebija tulkojuma. Tagad e, ir, ir problēmas ar tulkojumu, un tāpēc priekšsēdētāja uzaicina atkārtot. E, referents atjauno, atsāk runāt. Tātad partnerības nolīgums par mežsaimniecību ar Kamerūnu ir laba lieta un starptautiskajā mežu gadā tas nāk par labu arī Eiropas Savienības tēlam. Bet vai nolīgums ir tā papīra vērts, uz kura uzrakstīts, par to vēl, manuprāt, būtu jāšaubās. Galu galā Kamerūnā korupcija joprojām ir darba kārtībā, vidas aizsardzības organizācijas pārmet valstī, ka valdība apzinās, kādi ir noziegumi, bet uh, dara dara visu, lai kontrole, korupcijas kontrole nenotiks. E, vairāk nekā 60% koka e, eksportu ir, jā, ir tiek kontrolēti. E, ja mēs konstatēsim, ka ārvalstu firmas ne, nekrāpj vietējās firmas savu zinātību dēļ, un ja Kamerūna spēja korupciju apkarot, tad tam visam būs jēga. Mēs nevaram izmantot uh, at, uh, atteikti mežu izmantošanu valstīm aizbildinoties ar tropu, ar sugu daudzveidību. Mums ir jāiet dziļāk. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad uh, individuāli runātāji Kačmerikungs divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Pirms mēneša kopā ar dalību komisiju. Es biju Kongo republikā, mēs parunājam arī par flek iniciatīvu. Runājam ar varas iestāžu pārstāvjiem, arī nevalstiskajām biedrībām. Protams, koku izciršana ir ļoti svarīga. Kopīgi izstrāde ir otrs lielākais ienākuma avots pēc naftas, un arī tas, kas notiek naftas sektārā, mums ir ļoti neskaidrs un necaurskatāms. Taču valdība izteica savus rūpes par mežu nākotni, un viņi patiešām plāno apmežošanas akcijas. Mēs nezinām, vai tās būs veiksmīgas, bet, protams, būtu labi, ja tas tā būtu. Tāpēc ir svarīgi stiprināt legālo tirdzniecību, arī sadarboties ar kaimiņu valstīm, jo pretējā gadījumā kontrabanda varētu izgāst šo nolīgumu. Mēs nezinām, vai mūsu standarti, runājot par tiesisko izciršanu, kļūs par saistošiem. Mēs arī nezinām, kā tas notiks tiešām, taču mēs vēlētos šo sistēmu padarīt pēc iespējas pozitīvu un veiksmīgu iesaistīt arī ne Eiropas importētājus un tādā veidā izvairīties no nelegāls koku izciršanas. Protams, tas ir ļoti svarīgi arī runājot par mežu izciršanas izbeigšanu, runājot par nabadzības apkarošanu un padarīt šo valstu izaugsmi ilgspējīgi. Ir ļoti svarīgi arī samazināt pārtiks importu Kongo republikā. Domājams, ka šī sistēma varētu tikt sakārtota un labāk. Mēs ļoti ceram, ka tas tā būs. Arsens kungs, paldies! Mēs esam gandarīti par to, ka jūs e, esat noslēguši sarunas e, tomēr. E, Esmu noraizējies par to, eh, ka tagad, eh, kā tagad tiek veidotas flekt sarunas ar Malaiziju. Tas nozīmē, ka ir svarīgs instruments eh, attiecīgā mežsaimniecības regulā. Un valstis ar flekt nolīgumiem tomēr tiek atbrīvotas no šīs te regulas. Es domāju, ka tas būtu mm, lab, labs, laba motivācija tālākajām sarunām mums vajadzētu izmantot flekta nolīgumu ar Āfrikas, Āzijas valstīm, kuras piegādā sauso koksni, un tāpat arī būtu svarīgi iesaistīt Vietnamu un citu valsti, kurām ir lieli meži šīm valstīm būtu eh, jāuzliek par pienākumu uzņemties arī savu darba daļu, izstrādājot procedūras eh, legālai koksnes izciršanai. Bet eh, ko mēs esam izdarījuši kā savu mājas darbu? Vai mēs esam pieņ pieņēmuši likumdošanas aktus attiecībā uz eksportu no flektvalstīm? Tāpat arī mežsaimniecības regula mums ir nepieciešama nepieciešami papildus likumdošanas akti. Divi gadi bija mūsu rīcībā, komisijai varbūt vajadzētu procedūras pātrināt un saulaicīgi informēt valstis. Paldies, un tagad eh, brīvais mikrofons. Kelly. Kelly kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ir skaidrs, ka šis ir svarīgs jautājums. Varētu runāt par 20. gadsimta skandāliem, ja mēs runājam par mežu izciršanu, sevišķi trešajā pasaulē, ar ko nodarbojās dažādi indivīdi, bet arī lielās kompānijas un ir iesaistīts arī valdības. Tāpēc šis nolīgums ir atbalstāms, un es ceru, ka tas tiks īstenots. Jo, ja nē, tad būs problēmas. Mums, protams, ir jāpanāk arī, ka citas Eiropas Savienības politikas stiprina meža saglabāšanu. Sevišķi svarīgi šai ziņā ir līgums ar Merkosūru, jo pretējā gadījumā šajās valstīs Dienvidamerikā var rasties problēmas, jo viņi vēlēsies eksportēt pārtiks produkciju šeit. Paldies! Ferrerko. Paldies, priekšsēdājs kundze. Meža un koksnes eksploatācija, protams, apdraud resursu saglabāšanas intereses, un vietējie iedzīvotāji ir pilnībā atkarīgi no tā, tātad viņi ir apdraudēti. Mēs redzam, ka šajā rajonā ir milzīga biodiversitāte, kas ir ārkārtīgi svarīga visai pasaulē, taču ņemot vērā, ka koksne tiek izcirsta un meži degradēti, rodas arvien lielākas problēmas, un šeit ieplūst arī kompānijas, tā skaitā no Eiropas Savienības, kas nodarbojās ar koksnes izvešanu. Pat labā nelegālā izciršana ir, protams, papildu problēma, kas rāda mežu izmiršanas iespējas, un ar to nodarbojas lielā mērā dažādas mazas un lielas kompānijas, un tas nav tas, ko mēs vēlamies redzēt. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi sniegt mūsu palīdzību, eh, lai ekonomiku diversificētu, mēs vēlamies panākt arī to, ka mēs samazinām eksportu no šīm valstīm. Paldies! Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mm, šī tēma turpmāk mūs nodarbos vēl, nodarbinās vēl vairāk, tāpēc arī šis nolīgums ir tik svarīgs. Eh, un eh, ir nepieciešams atbalsts pētniecības jomā, kā arī izglītībā un apmācībā. Ir svarīgi, lai Kamerūnas un Kongo mazie vidējie uzņēmumi saņemtu iespēju attiecīgi ekoloģiski piemēroties un attīstīties. Tāpēc es priecājos par to, ka diskusija notiek. Mums visiem ir svarīgi, ka koksnes pieprasījums tiek nodrošināts. Paldies! Danke, Frau Vorsitzende! Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. 40% Kamerūnas teritorija vēl ir klāti ar mežu. Kamerūna ir gan vislielākais eh, tropiskos koksnes eksportētājs Āfrikā, bet nevienā citā valstī meži netiek izcirsti tādos izmēros. Eksperti lēš, ka 15 gadu laikā varētu izust vērtīgajos eh, koks, ja izciršana turpināsies tādos pašos tempos. Ko darīt? Kamerūnas aizsardzības ziņā svarīgi svarīgi ir apkarot eh, korupciju gan valsts, gan privātajā līmenī. Protams, ir nepieciešama arī efektīvi sodi un sankcijas un ilgtspējīga meža apsaimniekošana, kā arī labāka izglītība tiem, kuri strādā meža saimniecībā. Eiropas uzņēmējiem šeit būtu galvenais pienākums, jo 80% no koksnes tiek aiz, eksportēt uz Eiropu. E, tāpēc ir e, nepieciešams aktīvi darboties. Brīvprātība ir laba lieta, bet e, šeit es domāju, ka mēs ar to vienu uz zaļā zara netiksim, tāpēc ir jāiesaist arī uzņēmēji. Paldies, un tagad atgriežamies vārds komisāram. Priekšsēdētājs kundze, protams, mēs pārsniedzam šajā diskusijā šo partnerības līgumu. Ja mēs domājam par mežiem, tad nav jau jautājums par tirdzniecību, tas ir jautājums arī par enerģētiku, tas ir iedzīvotāju pieaugums, kas atstāja iespaidu. Es gribētu uzsvērt, šis ir pirmais solis mūsu sadarbībā un vienā jomā Tas nav risinājums, taču kaut kur mums ir jāsāk. Es, protams, aicinātu jūs arī saistīties ar šīm valstīm. Es zinu, ka dažreiz šīs valsts nav vienkārši sadarbībām, tām ir grūta vēsture. Tās ieguva neatkarību pirms 50 gadiem, bet tās nav tādas kā mūsu valsts, kas nesen atguva neatkarību. Tātad paiet ilgāks laiks, lai tiktu izveidot valsts iestādes cīņai ar korupciju, pārvaldību nostiprināt. Viņi ir uz pareizā ceļa. Ja mēs redzam Āfriku, mēs redzam, ka viņiem pat krīzes laikā bija ekonomiskā pieauguma tendences. Es zinu, ka, protams, tas ir tikai viens indikators. Uh, Taču kopējā tendence ir tāda, ka viņi attīstās, un vienīgais, kā mēs varam uzlabot šo procesu, ir strādājot kopā. Tāpēc mums ir nepieciešama šāda politika Kongo un Kamerūnā. Mēs strādājam ar organizācijām, mēs strādājam arī ar Indonēziju, piemēram. Un mums ir cerības noslēgt šos nolīgumus arī citur. Riski protams, ir minimāli. Taču sadarbība ir tas, kur mēs sākam šo procesu. Tāpēc es skatītos uz to ļoti pozitīvu. Mums ir jādomā arī par klimata izmaiņām. Kankūnas konferences mums palīdzēja Cilvēki citur pasaulē arī nopietni šos jautājumus uztver. Ne tikai mēs vēlamies, lai pasaule būtu godīga un ilgtspējīga, citi mācās no mums, piemēram, enerģētiskos jautājumus, efektivitātes jautājumus, citas pasaules daļas arī mums seko. Tāpat ar resursu efektivitāti, ja mēs izmantotu mazāk koksni, tad arī citi mācīsies no mums. Es domāju, mēs varam būt vadošie spēki šajās jomās. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka komisija, protams, uzraudzīs šo procesu. Mums ir arī Eiropas Savienības delegācija, mums ir dalību valstu delegācijas. Tas ir process, kurā mēs darbojamies ar dalību valstīm kopā. Ne jau tikai komisija strādā. Ļoti bieži dalību valsts ir tās, kas uzstāj uz šo nolīgumu. Tāpēc es aicinātu parlamentu ieslēgties šai procesā. Tas ir veselīgs process un virzīs pareizā virzienā. Atbildi, protams, ne uz visiem jautājumiem, ko jūs vēlaties risināt. Paldies! Un tagad vārds ziņotājiem referentam. Paldies, komisāra kungs! Es gribētu vēlreiz pateikties kolēģiem, kuri piedalījās debatēs. Mēs eh, visi būtībā izteicām eh, vienotas pozīciju. Es gribētu atgādināt vēl būtisku elementu no brīvprātīgā partnerības nolīguma proti eh, pastiprināšana saiknēji ekonomika daba iedzīvotāji. Un te mēs varētu arī iedarbināt svīras, kas palīdzētu Afrika attaistīties ilgtspējīgai uh, attīstībai, piedevām piesaistot pilsonisko sabiedrību. Tas ir svarīgs elements. Uh, Un mums ir demokrātija, demokrātijas ietvaros ir prezidentūras vēlēšanas, kas nevienmēr palīdz, kā mēs redzam ar to ziloņkaula krastā. Ir svarīgi, lai tiktu iesaistīta pilsoniskā savien, sab, sabiedrība, um, palīdzot īstenot nolīgumu un domājot par koksnes izmantošanu un Mm, izmantojot iegūtos līdzekļus. Stiprinot pilsonisko sabiedrību ir iespējams arī vislabāk īstenot argumentu, ko mē, par ko mēs runājam saistībā par Ķīnu. Kāpēc būtu nepieciešams izpildīt kritērijus, sociālos, ekonomiskos kritērijus sadarbībai ar Eiropu, kamēr Ķīna atļaujas iet savu korupcijas un eksploatācijas karalisko ceļu? Uh, Tā kā šeit iesaistot pilsonisko sabiedrību ir iespējams eh, novērst negatīvas parādības. Jūs, komisāra kungs, teicāt, ka mēs esam liels tropa koka noieta tirgus.